darba kārtības punktu. Nākamais ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski augstajai pārstāvei par padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu, it īpaši saistībā ar homoseksuālu un par tādu uzskatītu vīriešu vajāšanu Čečenijā. Iesākumā došu vārdu pieciem mutiskā jautājuma autoriem, un visu pirms došu vārdu Sarajas Postas kundzei. Divas minūtes jūsu rīcībām. Paldies, priekšstādātāji! Kopš februāra mēs saņemam ticamus ziņas no Čečenijas, Krievijā un Krievijā ir šausmīga uh, reakcija pret homoseksuāliem cilvēkiem, un valdības teica, ka Čečenijā nav homoseksuālu cilvēku, bet tajā pašā laikā uh, viņi uh, nodarbojas ar spīdzināšanu. Šiem cil šie cilvēki tiek pie, spīdzināti, tiek prasīti uh, vēl uh, citu cilvēku vārdi, no ģimenēm tiek izspiesta nauda. Uh, Un antihomoseksuālā mm, kampaņa mm, ļoti cieši skar ģimenes. Esmu saņēmuši eh, ziņas par goda mm, slepkavībām, kad cilvēki, kad ģimenes nogalina savus bērnus aiz kauna, ka viņi ir homoseksuāli. Un, nu, pie tā noved m, situācija, kad cilvēktiesības ir tikai domātas dažiem un cilvēki tiek dehumanitizēti. Tagad Eiropas Savienība ir uh, tā, kas uh, nodrošina vienlīdzību un uh, visu cilvēktiesību aizstāvību. Un uh, š, mēs līdz ar to mums ir jāaizstāv LGBTI cilvēki, ir nepieciešams humanitāri viņus aizstāvēt. Un mūsu jautājumu pamats augstajai pārstāvēji ir par to, kā tiek nodrošināta Uh, LGBTI vadlīniju piemērošanu. Pagājušā uh, trež, ceturtdienā pieci uh, homoseksuāļu aktīvisti Maskavā tika aizstāvēti, kad viņi vēlējās iesniegt lūgumrakstu, lai izmeklētu noziegums Čečinijā. Vairāk kā divi miljoni cilvēku ir to parakstījuši, vairāk cilvēku vēl dzīvo Čehijā, un mums tagad ir jāstāv aiz šiem diviem miljoniem, mums ir jāaizstāv LGBT kopienas pasaulē, un uh, Tagad tas ir vēl, situācija ir vēl jau steidzamāka attiecībā uz Čečeniju un Krieviju. Uh, thank you. Paldies. Nākamā runātāja Lunačekas kundze. Vārds uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāju. Rītdien ir eh, startautiskā diena, kas ir veltīta ciņai ar homofobiju, tāpēc man ir piesprausta šī lentīte, lai atgādinātu visiem, kas ir šeit un kas mūsos klausās, ka tā ir diena, kad visiem ir jāiestājas pret homofobiju, transfobiju un visa veida vardarbību pret LGBTI pārstāvjiem kā Eiropā, tā citās pasaules daļās. Un kā pastas kundze jau paskaidroja, šī ir specifiska diskusija par uh, ziņām, kas nāk no Čečenijas, Krievijas federācijā pēdējās pāris nedēļās, kad simtiem vīriešu, kas ir vai nu homoseksuāli, vai tiek par tādiem uzskatīti, tiek spīdzināti, un vismaz trīs no viņiem jau ir nogalināti. Viņiem tiek pieprasīts atklāt citu LGBT eh, cilvēku identitāti, un uh, Tās ir bailes, kādās nevienam uz šīs planētas nevajadzētu dzīvot, un visiem, kas eh, stāv aiz šiem pārkāpumiem, būtu jānonāk eh, līdz sodam. Šo rezolūciju ir parakstījušas sešas parlamenta politiskās grupas. Es augstu vērtēju to, ka mums ir atbalsts. Mēs pieprasām Krievijas federācijai un Čečenijas administrācijai aizsargāt LGBTI kopienas pārstāvis un uh, šī situācija nav pretrunā ar kādām reliģiskām tradīcijām. Šī parādība ir pastāvējusi uz planētas visos laikos, visās reliģijās un kultūrās, un tā pastāv joprojām, un ar to nevajadzētu cīnīties. Tāpēc mēs tagad lūdzam arī ārējās darbības dienestu raudzīties, vai um, mūsu rīcībā esošos vadlīnijas tiek pieņemtas uh, pasaulē kā arī nodrošināt to, ka Eiropas diplomāti palīdz LGBTI kopienām visā pasaulē. Jau tiek daudz darīts lietas labā un uh, nāk arī labas ziņas. Un tāpat man ir prieks par uh, varavīkšņu krāsu karogiem, kas uh, tiek pacelti par godu rītdienas uh, svinīgajai dienai, un es uzskatu, ka mums vajadzētu cīnīties par vienādām tiesībām visiem. Paldies! Nākamā runātāja Bjorkas kundze, divas minūtes. Paldies! Daudziem no mums bija grūti lasīt šo ziņojumu par slepkavībām, draudiem, vārdarbību pret homoseksuāliem cilvēkiem. Šādu vajāšanu vispār ir grūti pat saprast, un tie no mums, kas eh, ir pazīstami ar homofobiju, uh, apzinās, ka šāda ekstremāla vārdarbība, lai arī notiek reti, nes reālus upurus. Tostarp Eiropā homofobijas dēļ ir gājuši bojā daudzi cilvēki, transfobija arī ir uh, nesusi upurus. Un tas, kas šobrīd notiek Čečenijā, ir homofobijas ekstrēmās sekas, tā ir fatāla vardarbība, pret kuru mums visiem ir jācīnās, mums ir jāiestājas par cīņu, mums ir jāpieprasa, lai rīkotos dalību valstis, padome, neatkarīgiem ekspertiem ir jāizmeklē notikušais, un nekādi citi risinājumi nelīdzēs. Gribētu runāt par vēl kādu aspektu. Mēs runājam par ģimeni un arī par policiju. Šīs ir puses, kurām vajadzētu mums nodrošināt uh, drošību dzīvē. Tomēr tieši viņi gādā par vajāšanu un arī par homoseksuālo vīriešu nāvi. Homofobija tā ir tik patriarchāla kustība, tā ir nicinoša attieksme pret tautām, pret vīriešiem, pret dzīmumu, pret sievietēm. Uh, Un viss šis dzimumu jautājums eh, šeit ir tik būtisks. Mums ir jācīnās ar homofobiju, tas skar ne tikai Čečeniju, bet arī citas valstis. Ir ļoti daudz darāmā, lai padarītu mūsu sabiedrības atklātākas un cieņpilnākas, un neko citu es arī negaidu. Paldies! Paldies Bjorkas kundzei! Tālāk runās Ostrēviča kungs. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, komisāra kungs. Brutālā pret homoseksuāliem vīriešiem vērstā kampaņa Čečenijā, kurā valda Kadīrova režīms, ir uh, brutāla, jā. Cilvēku tiesības šajā Krievijas daļā izpaužas lūk šādi. Pastāvīgais terors pret opozīciju, tās vajāšana, Arī cilvēktiesību un aktīvistu un žurnālistu vajāšana tagad ir paplašinājusies arī līdz LGBTI kopienas pārstāvju vajāšanai. Diemžēl noziegumi Čečenijā nav izolēta parādība, tas ir kopsaucējs, kas e, liecina par cilvēktiesību stāvokli Krievijā kopumā. Atcerēsimies, ka šī gada martā Krievija pieņēma tiesību aktu, ar kuru tiek dekriminalizēta vardarbība ģimenē, un tagad mēs pieredzam šos notikumus. Mums Eiropas Savienībai ir jāgādā par to, lai mūsu politika pret Krieviju nopietni vērstos pret noziegumiem, ko pieredz LGBTI kopienas pārstāvi Čečenijā. Mums jau no paša sākuma ir skaidri jānorāda, ka tas nav pieņemami. Uh, homofobija piedara apkaunojošajai pagātnē. Paldies! Aču! Sen... Paldies! Un pēdējā, pēdējais par šo jautājumu izteiksies autors Demis Makera kungs. Paldies! Rītdien ir 17. mājas. Manā valstī Flandrijā tiks pacelts eh, varavīksnes eh, krāsas karoks, eh, šādi karogi tiks pacelti daudz kur, un mūsu pasaules daļā LGBTI kopiena ir izkarojusi brīvību, tomēr kopumā starptautiskajā dienā pret homofobiju svinamo lietu ir maz, jo homofobija pieaug, un uh, tie, kas uzrīkstas būt atšķirīgi, piedzīvo vajāšanu un pat tiek sodīti. Čečenijā notiekošais šokē. Tur simtiem čečenu tiek ievietoti eh, nometnēs, tāpēc, ka viņi ir homoseksuāli. To vajag nosodīt, un to mēs arī darām. Prezidenta Kadīrova uh, eh, vārdos pavīdē izteikumi, ka viņa valstī nesot homoseksuāļu, un tas arī atspoguļo režīma noskaņojumu. Savukārt Putins Kremlī atbalsta šo čečenu režīmu un uzbrukumus LGBTI kopienai un atbalstītājiem. Nesens Eiropas padomes ziņojums liecina par to, ka Krievija nav neko spējusi darīt, lai uzlabotu situāciju Čečenijā. Un eh, nežēlīgās darbības, kas ir notikušas, ir jāizmeklē, taču neviens netic, ka Krievija šādu izmeklēšanu organizēs, tāpēc šai izmeklēšanai ir jābūt startautiskai. Līdz ar to jautājums komisāram ir šāds, ko tad jūs darīsiet, lai tiktu īstenotas mūsu LGBTI pamatnostādnes? Jā, visiem upuriem un protestētājiem ir jātiek atbrīvotiem, un uh, iestādēm ir jāievēro startautiski solījumi, taču viņi saprot tikai stingrus vārdus, un es, saprotu, es, es ceru, ka komisijai tāda ir. Paldies! Un tagad Eiropas eh, komisijas augstās pārstāvis vārdā runās eh, komisārs Stilienīdis kungs. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, nevienu nedrīkstētu diskriminēt vai viņam uzbrukt šādu iemeslu dēļ, un šis princips ir kļuvis par būtisku mūsu uh, cilvēktiesību un brīvību daļu. Tā ir Eiropas vērtība. Mēs uzskatām, ka tai vajadzētu būt arī universālai vērtībai. Atgādināšu, ka 2013. gadā Eiropas Savienība pieņēma pamatnostādnes, lai veicinātu uh, LGBTI pārstāvju cilvēktiesību ievērošanu. Eiropas Savienības diplomātiskie centieni šajā jomā ir koncentrēti ap četrām prioritātēm. Pirmkārt, diskriminējošu noteikumu un politiku likvidēšana, kā arī gādāšana par to, lai tiktu novērsta sodīšana par piedarību kopienai, to starp uh, nāvis sods. Tāpat nediskriminācijas nodrošināšana veselības aprūpē un izglītībā. Otrakārt, vardarbības novēršana pret LGBTI pārstāvjiem un ceturtkārt, cilvēktiesību aizstāvju aizsardzība un atbalsts. Atkarībā no situācijas Eiropas Savienība risina jautājums diplomātiskā ceļā, ar publiskiem paziņojumiem, kā arī ar cīņu par LGBTI tiesībām politiskos un cilvēktiesību dialogos ar trešajām valstīm. Eiropas Savienība sniedz atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, izmantojot Eiropas instrumentu demokrātijai un cilvēktiesībām. Šodien, kā jau autori jau norādīja, mēs esam pulcējušies, lai runātu par nopietniem noziegumiem pret homoseksuāliem vīriešiem Čečenijā. Šo cilvēku vajāšana ir novedusi arī pie viņa nolaupīšanas un bojājas, un tie ir ļoti satraucoši noteikumi Čečenijā. Un mēs redzam, ka Čečenijas valdība Netieši atbalsta šo vardarbību savukārt Krievijas valdība norāda, ka ziņojumi par šo vardarbību ir pārspīlējumi un viltus ziņas, tādējādi mazinot šo notikumu nozīmi. Līdz šim brīdim Krievijas eh, valdība nav eh, efektīvi rīkojusies, lai apturētu vardarbību un aizsargātu upurus. Eiropas Savienība un tās dalību valstīm kā arī līdzīgi domājošām valstīm un cilvēktiesību organizācijām, ir nosodījusi brutālo kampaņu pret LGBTI kopienas pārstāvjiem un aicinājusi detalizēti izmeklēt šos notikumus. Vēl tikai vakar Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri diskutēja uh, par šo situāciju ārlietu padomē, lai tiektos rast efektīvāko veidu, kā palīdzēt vajāšanas upuriem. Protams, arī augstā pārstāve Mogherīnī kundze pauda mūsu bāžas tiekoties ar ministru Lavrova kungu, kad viņa tikās ar viņu Maskavā 24. aprīlī. Viņa uzsvēra nepieciešamību nekavējoties apturēt homoseksuālu vīriešu vajāšanu Čečenijā, kā arī izmeklēt šīs šausminošās ziņas. Diemžēl Lavrova kunga atbilde, ko viņš atkārtoja arī vēlāk preses konferencē, bija tāda, ka Krievijas eh, varas eh, struktūrām pagaidām nav pierādījumu, ka šīs vajāšanas ir patiešām notikušas. Atrodoties Maskavā, augstajai pārstāvē bija iespēja tikties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un žurnālistiem. Situācija bija patiešām satraucoša, jo žurnālisti, kas bija ziņojuši par vārdarbību, bija kļuvuši par mērķi draudiem no Čečenijas iestāžu puses un pārvaldes struktūra puses, un viņi ir bijuši spiesti bēgt no Čečenijas. Mēs esam lūguši Eiropas Savienības valstu vēstniekus Maskavā darīt visu iespējamo, lai palīdzētu tiem, kas ir piedzīvojuši uzbrukumus, jo īpaši tiem, kuri joprojām baidās par savu drošību. Dažas no dalību valstīm ir paudušas gatavību palīdzēt, un šī palīdzība notiks ātri un uh, neuzkrītoši, lai pēc iespējas palīdzētu upuriem. Tāpat mēs turpinām aicināt Krievijas iestādes izmeklēt ziņojumus par nolaupīšanu un nogalināšanas gadījumiem Čečenijā. Šie ir nepieciešami pasākumi, un ikvienam, kas uh, tiek atzīts uh, par vainīgu šajos uh, nodarījumos ir jāsaņem sots. Paldies priekšsēdētājiem, paldies visiem par uzmanību. And now, uh, time for... Un tagad uzstāsies politisko grupu pārstāvu. Pirmā EPP vārdā runās Koraca Bildkundze. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies priekšsarētāji. Es vēlos pievienoties kolēģiem, kas pauda sašutumu par to ārkārtas situāciju, ko pieredzam. Simtiem cilvēki ir aizturēti Čečenijā, tāpēc, ka tiek uzskatīti par gejiem, lai viņi nodotu savus geju draugus šāda vajāšana seksuālas orientācijas dēļ ir vairāk kā tikai diskriminācija. Tā tik tiešām ir vajāšana, kas nav pieņemama. Mēs nevaram klusēt. Eiropas Savienībā mums ir jābūt vienotiem, jārīkojas kopīgi. Man prieks, ka mūsu priekšsēdētājs ir uzreiz vērsies eh, savos izteikumos pret šiem notikumiem un arī komisija to ir darījusi. Visām dalībvalstīm ir jāprasa nekavējoties atbrīvot šos nelegāli aizturētos un jāsniedz palīdzība upuriem. Krievijas federācijai ir atklāti jānosoda šie noziegumi un jāievēro starptautiskās tiesības. Ir jābūt absolūtai nepiekāpībai nesodāmības fenomenam. persona, kas ziņoja par vardarbību pret LGBTI Krievijā, pats ir kļuvis par upuru uzbrukumiem. Krievijas federācija ir jāatzīst, ka visiem cilvēkiem ir vienlīdzīgas tiesības. Nevienam nav tiesības eh, vajāt kādu cilvēku vai grupu tikai tāpēc, ka tie ir atšķirīgi vai tiek uzskatīti par atšķirīgiem. Naids, homofobija, vardarbība, diskriminācija nekad nevar attaisnot balstoties uz reliģiskiem apsvērumiem. Mums ir jāapvieno savi spēki, lai veidotu tolerances e, kultūru, un es esmu no sirds atbalstījusi šo rezolūciju. Paldies! Sociāldemokrāta grupas vārdā tālāk Valenciāno kundze pusotru minūtu. Paldies! M Mēs runājam par cilvēkiem, kas vēlējās, lai viņus vienkārši liek mierā, bet viņus spīdzināja ar elektrību. Dienām ilgi viņiem bija jāpavada ar atvērtām brūcēm, līdz eh, tās sāk pūt. Tā liecina kāds jauns čečenu vīrietis, kuram izdevās izmukt no šādas eh, nometnes Tāpat kā citur pasaulē, arī Čečenijā tagad homoseksuālim ir jābaidās par savu dzīvību. Ko mēs varam sagaidīt no Čečenijas valdības, kas apgalvo, ka valstī, eh, respektīvi Čečenijā nav problēmas ar homoseksuālistiem, jo tur tādu nav. Čečenija ir daļa no Krievijas, bet Kremlis izliekas, ka nekas tāds nenotiek. Krievija formāli ir pievienojusies eh, ANO konvencijai par cilvēku tiesībām, bet Mm, faktiski tā neko nedara. Ir jāiestājas par visām LGBTI eh, personu tiesībām. Šie cilvēki ir jāaizsargā, komisāra kungs. Un tas ir arī jāparunā mūsu tikšanās reizē ar Krievijas pārstāvjiem. Arī mēs nedrīkstam ignorēt notiekušo. Šie cilvēki tiek vajāti. Un viņi var paļauties tikai uz mūsu balsīm, Paldies! Alde grupas vārdā Federlejs kungs. Pusotru, eh, sadienas vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Sākšu ar pateicību komisijai par ļoti skaidru paziņojumu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi uzsvērt mūsu Eiropas vērtības. Paldies kolēģiem, kas ir šeit klāt, kas izteicās tik skaidri, sūtīja skaidru signālu. Paldies par rezolūciju, kuru uh, ar plašu atbalstu mēs noteikti pieņemsim. Ir skaidri jāparāda Krievijai, Čečenijai, kā tā rīkoties nav pieņemami. Krats Bildkundze tikko runāja par cilvēkiem, kas joprojām ir aizturēti. Protams, ka viņi nekavēties jāatbrīvo. Cilvēki, kas ir pametuši Čečeniju, viņiem ir jādod tiesības atgriezties eh, savās ģimenēs. Izskatās, ka pirms Ramadana sākuma tiek mēģināts attīrīt, tā teikt, valsti. Mēs dzirdam to, ka ģimenes tiek mudinātas nogalināt savus dēlus, e, jo savādāk e, tas būs jādara varas struktūrām. Čečenija ir kā laboratorija attiecībā uz to, kā tur tiek skatīt e, cilvēktiesību jautājums. Paldies! Nākamais runātājs Goengail grupas vārdā. Ernstas kundze, vienu minūtu. Prezidents Kadīrovs apgalvo, ka Čečenijā nav homoseksuālu cilvēku. Tas ir tikpat patiesi, kā tas, ka zeme ir plakana vai ka cilvēks ir cēlējis no Ādama un Ievas. Vienalga, vai cilvēks ir homoseksuāls eh, vai eh, transseksuāls, tas nav kaut kas eh, cilvēku mazinošs, bet gan tieši otrādi tā ir dažādība. Tāpēc aicinam šīs ragana medības pret homoseksuāliem cilvēkiem izbeigt. Un ja homoseksuāli cilvēki tiek vajāti Čečenijā, tad jāatceras, ka tie, kas to dara, paveic paši milzīgu noziegumu. Visi aizturētie ir jāatbrīvo, jo vienīgais iemesls viņu aizturēšanai ir bijusi seksuāla orientācija. Piespiedu operācijas dzimumu maiņai ir jāaizliedz it visur. Un tas ir eh, arī jāņem vērā, piešķirot patvērumu tiesības, ja cilvēki bēg no vajāšanas šādu iemeslu dēļ. Paldies! Zaļo grupas vārdā. Harvs Skundze, viena minūte. Pirmās ziņas, kuru es, es lasīju internetā par šiem pogromiem, bija par to, ka kāds ir izmests uz ielas un viņu var nogalināt. Tas sākumā no sociālajiem tīkliem nāca, un mēs esam satraukušies par šīm ziņām no Čečenijas, un tas ir labi, ka tas mūs nodarbina. Bet esmu arī ļoti pesimistisks noskaņot. No vienas puses uzskatu, ka tas ir pareizi, ka uh, Angela Merkele vai Federika Mogherini atklāti runātu par šiem grautiņiem. Ir labi, ka Putins, Krievijas prezidents, mm, sajūt spiedienu šajā jautājumā. Iespējams, ka mēs ar to novēršam vēl vienu pogromu. Bet tas neaptur sistemātisku vajāšanu, kas tiek vērsta pret eh, homoseksuāliem vai citām uh, Eh, seksuālām minoritātēm. Un to es vēlētos šobrīd arī pateikt. Ir svarīgi pievērst uzmanību situāciju, bet tas, ko Skandināvijas valsts ir darījušas, radīt ieceļošanas un patvēruma atrašanas iespējas eh, cilvēkiem ar uh, homoseksuāliem cilvēkiem un LGBTI personām. Nu, tas ir tas, kas būtu jādara. Pārkers kundze, komisāra kungs, priekšsēdētāji, ziņas no Čečenijas rada nopietnas bažas. Ne, nevaram iedomāties, ka civilizētā valstī kāda personas dzīvība un veselība būtu apdraudēta viņa seksualitātes dēļ. Izskatās, ka Čečenijas valdība ir e, ieslīgusi atpakaļ barbarismā Un šī eh, vajāšana ir šausminoša. Krievija pēdējos gados tiek eh, ievērojami kritizēta par savu vēršanos eh, pret seksuālām minoritātēm, bet Čečenija ir sasniegusi jauns ekstrēmisma kalngalus. Mums ir jāparāda, ka šādas lietas netiks paciestas. Mums ir jāiestājas par visiem, kas tiek vajāti Čečenijā. Paldies! Paldies! Tagad Štetinas kungs. Viena minūte. Pusotra minūte, labos jau priekšsarētājs. Jā, paldies. Mēs balsosim par rezolūciju, kopīgo rezolūciju par homoseksuālu personu tiesību pārkāpumiem. Šos pārkāpumus ir veikusi Čečenijas valdība rezolūcijā tiek nosodīts metodas, kuras izmanto Čečenijas režīms. Respektīvi veikti eh, cilvēku aizturēšana. Bet kāpēc mēs jau sen neesam uh, vairs runājuši par Čečeniju kā tādu, ka Krievija apspieda visas neatkarības uh, centienus? prezidents Jēcins un prezidents Mašadovs 97. gadā parakstīja um, līgumu, bet Putins to ignorē. Ičkerijas prezidents runāja par nedeklarētu karu pret Čečeniju, kas ir brutāls un vienkārši šausminošs. Tajā kardarbībā tika nogalināti vairāk kā 100 tūkstoši cilvēku. Krievija pilnībā sagrāva Čečenijas infrastruktūru bombardējot Čečenijas pilsētas. Tas tika nojaukts gluži kā zemestrīcē. Krievija pārkāpa visas šīs tiesību normas, tā skaitā izmanto ķīmiskos ieročus. Un kāpēc mēs ignorējam šos faktus? Paldies tālāk, Pancērī kungs! pagājušā ceturtdien Jurijs Gurējānos tika atbrīvots cilvēktiesība aizstāvis, kur Krievijas iestādes arestēja, jo viņš iesniedza pet, lūgumu rakstu atbrīvot eh, Čečenijā ieslodzītos. Cilvēki tiek arestēti, viņu cilvēktiesības tiek pārkāptas, viņi tiek spīdzināti, šiem cilvēkiem nav tādas pašas tiesības eh, Krievijā kā citiem. Viņi tiek aizturēti, spīdzināti tikai un vienīgi viņa seksuālas orientācijas dēļ. Tas rada nopietnas bažas. Vesels eh, valsts aparāts darbojas, sekojot eh, norādījumiem aizturēt un spīdzināt gejus. Es nezinu, vai eh, mēs pilnībā apzināmies notiekošo. Starptautiskā sabiedrība nav reaģējusi tā, kā tai vajadzētu. Jā, šis sarunu partners nav viegls, bet mums ir jānodrošina, ka situācija nepasliktinās. Mums ir jāvēršas pie padomes. Šajā dokumentā tiek runāts arī par sirdsapziņu, kas mums ir. Un, protams, arī savās robežās mums jānodrošina, ka, ka LGBTI personas netiek diskriminētas. Neviens nedrīkst tikt diskriminēts balstoties uz viņu kultūru, izcelsmu eh, vai eh, reliģisko seksuālu orientāciju. Paldies! Eh, tālāk Vikstroms kundze, viena minūte. Sedan två månader tillbaka har vi bevittnat fruktansvärt. Paldies! Pirms diviem mēnešiem mēs pieredzējām šausminošus noziegumus pret homoseksuāļiem uh, vīriešiem, un pagājušā nedēļā 17-gadīgs zēns tika nomests, nogrūsts no balkona pēc tam, kad viņa ģimene atklāja homoseks, viņa homoseksualitāti, un tie ir tā saucamie goda uh, noziegumi, un diemžēl tie notiek bieži, un to arī uh, iero, atbalsta iestādes uh, oficiālās, un diemžēl cilvēkus diskriminē pēc uh, seksuālās orientācijas, un uh, tas uh, pilnībā neatbilst uh, pamat humanitārajām vērtībām, kādas mums ir. Un mm, šeit Eiropas Savienībā mums ir uh, jābūt kā patvērumam šiem ievainojumiem cilvēkiem. Mums ir jāizdara spiediens pret Putinu, jādara tas kopīgi, jācīnās pret šiem šausminošajiem stimuliem, ko uh, iestādes veic Čečenijā šiem goda no slepkavībām. Mēs nevaram vienkārši novērsties no šiem šausminošiem noziegumiem, kas notiek tepat mums blakus. Tas ir jautājums, kas mums ir jārisina un kas ir uh, Nu, jāiz, jāatrisina. Paldies! Tagad Forences kundze, viena minūte. Credo che uno degli aspetti. Es domāju, ka viens no visnopietnākajiem un smagākajiem aspektiem šajā lietā ir Čečenijas valdības paziņojumi par to, ka uh, Čečenijā nebija homoseksuālu cilvēku. Es domāju, šis paziņojums jau pats kā tāds vēl bez eh, nepieciešamības izmeklēt eh, šo situāciju mm, eh, par diskrimināciju, kāda veida spīdzināšana notiek mm, par kurām tika ziņots. Nu, te ir tāda kultūra, kurā tiek noliegts mm, tas, ka LGBTI personas pastāv, un no mūsu puses noteikti ir nepieciešams par to runāt, izteikties, ko mēs darām šodien un ko arī rīt darīsim, pieņemot rezolūciju, bet ir jārīkojas arī es ietvaros, ņemot vērā notikušo. Mēs nevaram noliegt to, kas ir bijis humānā plāksnē par LGBTI cilvēku pastāvēšanu. Paldies, Forences kundze! Nākamais runātājs - Hautalas kundze. Priekšsēdētāji, es vēlētos pievienoties eh, pateicības vārdiem komisāram par to, ka tika bija tik spēcīga rīcība no es puses ar centieniem izmantot visas iespējas, nosodīt šīs šausminošās lietas, kuras, par kurām dzirdam pēdējo divu mēnešu laikā. Šīs šausmīgās vajāšanas uh, no vienas puses ir saistītas ar to, ka ir akcents uz tā saucamajām tradicionālajām vērtībām. Ticiet man, saskaņā ar tradicionālajām vērtībām eh, homoseksualitātei nevajadzētu pastāvēt, un tas netieši saistīts arī ar to, ka tiek dekriminalizēta um, šī um, vardarbība ģimenē. Uh, un eh, ģimene ir kaut kas, ko nevar skart. Un šādā mm, ekstrēmā veidā mēs esam redzējuši goda noziegumus, kurus eh, pieļauj eh, valsts un pat to rosina veikt, un Čečenijā situācija kopumā ļoti slikta. Cilvēktiesību mm, atbalstītājus vajā, un organizācijas, kas iestājas par cilvēktiesībām, tiek nodedzinātas, un tas notika vēl pavisam nesen. Uh, Paldies! Tagad Fajonas kundze ir pusotra minūte jūsu rīcībām. Paldies par doto vārdu. Pēc desmit eh, dienām sāksies eh, Ramadāna mm, posms, kad eh, musulmaņi veids pārdomas, bet Čečenijā te ir mēnesis, kas, ko iezīmē bailes, jo prezidents vēlas iztīrīt valsti no homoseksuāļiem līdz eh, Ramadāna sākamam un eh, gejus, kurus neiznīcinās valsts, to darīs ģimene, un tās ir šausminošās ziņas, kas pienāk no Kaukāza, un geji, kas liecina par, eh, ziņo par šausmām, kas tur notiek, ir tiešām biedējuši. Un, grūti Ja ne, nezinu vispār, kas notiks, ja Čečenija ieviesies šīs pasākums arī pret lesbietēm un varbūt arī pret uh, invalīdiem, uh, vēl kādām minoritātēm. Krievija šobrīd neko nav darījusi pretēji solītajam, un uh, es ceru, ka Eiropas Savienība skaidri pārā, liks saprast, ka Dirovam, ka geji vienmēr ir bijuši Čečenijā un ka viņi arī turpmāk būs. Un, uh, prezidenta paziņojums par to, ka geju nav, ir apkaunojošs. Un starptautiskai sabiedrībai, nu, redz, ka tā ir atgriešanās pie viduslaikiem, un es pasākumiem pret šādām rīcībām ir jāpieņem. Paldies, nākamais runātājs Hilda Vautmanes kundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, godātie kolēģi. Es tāpat kā visi biju ļoti šokēta redzot notiekošo Čečenijā. Kad jūs to redzat un dzirdat, kas ir noticis ar, ar homoseksuāliem vīriešiem vai kas par tiem tādi uzskatīti, ka viņi tiek ieslodzīti nometnēs un viņi tiek it kā uh, ārstēti un draud, viņiem draudu. Un tas pat nāk no pašu ģimenēm, un tas tepat notiek. Un tas ir tas, kas notika. Tepat netālu no nu, mums. Dienu pirms tam, dienu pirms starptautiskās dienas pret ho homofobiju Un jāteic, ka nav nemaz tik daudz ko svinēt, ir jāpastiprina šis spiediens, mums ir jārīkojas, jāparūpējas par to, ka homoseksuāļi tiek aizstāvēti, jādomā par vīzu piešķiršanu, kādu veidu praktisko aizsardzību un garantijas varam viņiem piedāvāt. Tam ir jābūt prioritātei mūsu pašu programmās. Paldies! Nākamais runātājs ir Alēns Smits. Lūdzu! Paldies priekšsēdētāji un ir uh, prieks, ka ir tāda vienotība šeit kolēģu vidū par tik svarīgo tēmu, bet mums ir viegls mm, uh, darbs, mums ir, mm, mums ir īstenībā liels parāds pret sabiedrisku par pilsonisko sabiedrību, pret žurnālistiem, un te tiešām cilvēki, kas ikdienā cīnās par šādu mm, vajāšanu, starptautiskā krīzes grupa un vitālās NVO darbība, ir nepieciešama Navais gazeta mm, žurnālisti. Viņi cīnās ikdienas situāciju Čečenijā. Mm, ir satraucoša, bet te ir tādas tendences un citi par to domā visai netik daudz, ņemot vērā arī Brexit, un ir šī tendence politiķu vidū, ka ir jāmeklē grēkāži, un eh, tā ir tendence politikā, kas eh, redzama, un mm, mums vienmēr jāuzmanās no tā, ka ir šie spēki, kas nereti veiksmīgi apdrauda vai arī nepietiekami ievēro cilvēktiesības, kad es vajadzētu būt šai balsī, kas aizstāv šīs uh, minoritātes un tās atbalsta mums tiešām ir darbs, ko darīt, un daudz cilvēki nu, mums no to sagaida, un es atbalstu šo rezolūciju un tās balsojumu. Paldies! Jozefs Vaidenhorcels, pusotra minūte. Paldies! Situācija Čečenijā sagādā bāžas jau vairākus gadus, un uh, tas ir Krievijas reģions, uh, kas uh, pastāvīgi sagādā raizes un no kurienes nāk pazīmes, ka tur cilvēktiesības tiek sistemātiski un uh, provokatīvi pārkāptas. Un uh, ir ziņas par to, ka valsts pārvaldes aparāts uh, sadarbojas ar uh, homoseksuāļu apkarotājiem, un šī situācija ir so šokējoša. Ir svarīgi, lai uh, Mūsu parlaments pievērstos šai situācijai un ir nepieciešama komisijas skaidra nostāja. Mums ir jāsūta skaidrs vēstījums, ka mēs šo situāciju nevaram pieņemt, un mums tādajādi ir jāapliecina, ka mēs eh, nepieņemam eh, šādu homoseksuālu diskrimināciju, kāda notiek eh, Čečenijā. Ir apsveicami, ka Krievijas eh, valdība ir par to izteikusies, taču darbos eh, efektivitātes nepietiek, ir nepieciešams šo situāciju risināt. Paldies, Vaidenholcer kungs, un tālāk vārds Delī kundzei. Dārgie kolēģi, rīt mēs svinēsim pasaules eh, dienu pret homofobiju, bet tajā pašā laikā Čečenijā tiek vajāti homoseksuāļi. Uh, būtu par homoseksuālu Čečenijā nozīmē nāvi vai došanos prom, un mēs nevaram uh, klusēt pret šo situāciju, pret tiem, kas uh, apdraud cilvēktiesības. Jā, mēs uh, nesam šo vajāšanas upuru balsi, un mēs aicinām nekavējošu ieslodzītu atbrīvošanu, reāli aizstāvēt cilvēkus, kas nosodījušos šausminošos. Uh, Eh, rīcības soļus un starptautisko eh, rīcību attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvību. Eiropai jā, ir jābūt drosmīgai eh, attiecībā uz Čečenijā notiekošo, kas ir daļa no Kriev, Putina Krievijas Nākamajā gadā šajā federācijā būs eh, jāuzņem pasaules eh, futbola čempionāts, kamēr daži spēlēs futbolu, citi tiks nogalināti. Un šovakar es aicinu boikotēt šo pasaules kausu, kamēr pamatiesības Krievijā un tās satelīta valstīs netiks ievērotas. Merci beaucoup, madame. Paldies, eh, Delī kundzes. Un tagad Gijomas kundze. 2013. gadā jūs eh, teicāt, ka 13. Mm, gadā tika pieņemtas vadlīnijas attiecībā uz LGBTI. Līdz ar to mēs varētu domāt, ka mums ir nepieciešami instrumenti, lai cīnītos pret eh, homofobiju, bet četrus gadus vēlāk mums ir jāsacina, ka eh, LGBTI joprojām saskars ar diskrimināciju un uh, Mm, vajāšanu, un mm, tas pats notiek arī ārpus ESI, jo Krievijā pirms četriem gadiem tika balsots par uh, um, um, tādu homofobisku likumu, kas tikai pastiprina šādu um, klimatu. Un šīs bailes no cita un atšķirībām noved, noveda pie tā, ka Čečenijā tika e, aizturēti un ieslodzīti cilvēki šausminošos apstākļos. Ir jārīkojas uz spēles cilvēku dzīvības. Visām dalību valstīm ir jāpiedāvā patvērums tām personām, kas nejūtas drošībā Čečenijā. Eiropas e, vēstniecībām ir jāsniedz vīzas, lai viņi var lūgt lūk patvērmēs, un vēl Krievijas iestādēm ir jā mm, cenšas eh, respektēt savus eh, solījumus attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Paldies! Madam. Lielas paldies! Un tagad vārds Reintkes kundzei. Thank you, Mr. President, dear colleagues. Paldies, priekšsādātāji, godātie kolēģi, komisāra kungs. Tas, kas notiek šobrīd Čečenijā, ir ārkārtējā eskalācija tam, ko esam redzējuši šai situācijas regresā Eiropā un citur. Un, uh, ka cilvēki tiek ieslodzīti, pat nogalināti, un tas ir šokējoši. Bet eh, priekšnosacījums šāda veida dehumanizācijai ir viena lieta, un tas ir noliegums. Noliegums, ka homoseksuāli pastāv, ka geji, lesbietes, biseksuāli, transpersonas, interseksuāli pastāv, un ka Čečenijas prezidents paziņoja, ka geju Čečenijā nav, viņš tieši to arī dara. Viņš eh, saka, ka mūsu nav, un eh, viņš šo mūsu eksistenci um, izslēdz, noliedz, un mums ir jārunā, es, ir jārunā. Un jāizstāv to tiesības, kuru eksistence tiek noliegta Čečenijā ne tikai rītdien, bet visu laiku, jo mēs pastāvam un mēs varam būt lepni par to. Paldies! Eh, Danke sehr. Honorable Daniele Viotti. Paldies, Daniels Viotti. Pusotra minūte. Uh, Paldies priekšsādātājiem. Ir uh, jācenšas cīnīties pret uh, šīs teku izmantošanu, bet pret elektrošokiem ir ļoti grūti zināt, kā, uh, kā cīnīties. Un Andrejs, piemēram, Čečenijā tika aizturēts un to piedzīvoja. Un te ir tāds terora režīms, kas uh, klausa Krieviju, un tur ir četri um, aizstāvi, aktīvisti tika aizstāv, aizturēti, un kad Dīrovs ir neaizskarāms, tāpēc viņš tā var rīkoties, ir īpaši attiecībā pret gejiem, kas tiek spīdzināti, kas uh, Eh, cieši, tad eh, tiek nosūtīti atpakaļ uz ģimenēm, tad nogalināti, jo tas ir goda noziegums. Bet eh, mēs taču, ir taču 2017. gads, un es domāju, ka tad tiešām vajadzētu uzdot jautājumus par to, kas mēs esam un kas mums būtu jādara. Kas ir es, ja tā nespēja uh, paust sašutumu par to, kas notiek tepat blakus, ja tā nespēja mobilizēties? Uh, to cilvēku labad, kas tiek diskriminēti un kas baidās par savu uh, dzīvību. Kas ir Eiropas Savienība, ja tā neaizstāv dzīvību? Bet uh, Eiropa ir jāizvēlas, tā var novērsties vai arī darīt visu, lai Krievija un Čečenija atskaitās par notiekošo. Attiecībā pret valstīm, kas nerespektē cilvēktiesības, mēs nevaram pieņemt šādu rīcību, jo īpaši, kad e, runa ir par reliģiozām minoritātēm un uh, Es vēl pieminēšu arī par vardarbību pret, pret sievietēm. Daudz kur pasaulē, un te ir arī vardarbība pret gejiem, un tas ir uzbrukums ES civilizācijai, un mūsu rīcība ir tiešām izšķiroša. Next speaker, Sepp Dārns. Paldies Vijotī kungam, un tālāk uz vienu minūtu vārds Dānsa kungam. Paldies priekšsēdētāji. Esmu ļoti pateicīgs komisāram eh, par viņa stāstījumu par jau paveikto darbu, un uh, arī pilsoniskā sabiedrība ir ieguldījusi lielas pūles, lai ziņot par šiem notikumiem. Tāpat šis ārprātīgais noliegums, ko mēs pieredzam no Čečenijas un Krievijas valdības puses, nekādu nepalīdz risināt situāciju. Taču tieši pateicoties NVO smagajam darbam, Novai Gazeta smagajam darbam, visiem tiem žurnālistiem, kas tagad uh, saskars ar draudiem, uh, situācija. Uh, tiek risināta. Arī es esmu homoseksuāls un es uh, stāvu sānu pie sāna ar citiem savas kopienas pārstāvjiem un daru savu darbu, jo es zinu, ka mani neviens uh, nepiekaus un uh, nenogalinās uh, un policija nenoliegs uh, šī fakta esamību. Mana valdība mani aizsargās. Es nezinu, vai kāds Čečenijā vai Krievijā skatās mūsu sanāksmi. Problēma nav jūsos, ja jūs pārstāvat LGBTI kopieni. Problēma ir tie cilvēki, kas nodara jums šos pārdarījumus, un tieši starptautiskā kopiena iesaistīsies un jūs aizstāvēs. Thank you. Paldies Dānsa kungam par šo emocionālo runu. Un tālāk vārds Vordas kundzei. Uz vienu minūti. Es nekad neļaušu vairākuma tirānijai apspiest mazākumu, sacīja Kešmens, deputāts Kešmens eh, pirms eh, Soči olimpiskajām spēlēm, kad Putins uh, eh, ievies noteikums, kas bija vērsti pret LGBTI, un vēl tagad, pēc vairākiem gadiem, mēs redzam, ka mēs uh, neradīsim mieru. Šie noteikumi, kas uh, risinās Čečenijā, ir šokējoši. Putina kungs acīm redzot ir teicis, ka viņš atbalstīšot izmeklēšanu pēc tam, kad uz viņu spiedienu izdarīja Angela Merkele, taču ziņojumi par notikumiem no Krievijas puses joprojām tiek saukti par baumām. Cilvēku tiesību aizstāvji ir tikuši arestēti pēc tam, kad centās nogādāt valdībā petīciju ar diviem miljoniem parakstu, un šo aktīvistu vadītājs vēlāk tika atbrīvots starptautiskā spiediena dēļ. Uh, Bieži vien šajā parlamentā mums nākas aizstāvēt cilvēktiesību aizstāvis. Jā, Eiropas Savienība ir galvenā cilvēktiesība aizstāve pasaulē, un mums visiem, gan parlamentāriešiem, gan iedzīvotājiem, ir jānostājas plecu pie pleca ar tiem, kas cīnās par cilvēktiesību ievērošanu. Paldies! Un tālāk dodu vārdu uz vienu minūti Fronzulikas kungam. Priekšsēdētāji, kolēģi, cilvēku tiesību situācija Krievijā kļūst aizvien satraucošāka un šķiet, ka vismaz simts cilvēku Čečenijā ir tikuši aizturēti, pamatojoties uz apgalvojumiem, ka viņi ir homoseksuāļi Viņi ir pieredzējuši spīdzināšanu, vismaz trīs ir nogalināti, daudz joprojām atrodas cietumā, kur valda briesmīgi apstākļi un notiek spīdzināšana. Krievija ir noliegusi šās apsūdzības un ir paudusi turpmāku naidu pret homoseksuāļiem. Krievijas iestādes ignorē faktus, un Eiropas Savienībai ir jārīkojas tagad. Es atbalstu šo mutisko jautājumu, un es uzskatu, ka ārējās darbības dienestam ir jāinformē mūs par pasākumiem, ko tas e, plāno īstenot Čečenijas gadījuma sakarā. Mums ir jānodrošina juridiska un fiziska upura aizsardzība, kā arī pilnīga viņu cilvēku tiesību respektēšana. Paldies! Un tālāk vārds Tara Bēlas kungam uz vienu minūti. Merci, Paldies, priekšsādātājs. Homoseksuāļu brīvība ir tiesības, bet ne Čečenijā, kur Kadīrovs prezidents ir nolēmis eh, līdz 17. Eh, gadam eh, izslēgt visus homoseksuāļus. Vairāki avoti rāda, norāda uz to, ka ir šāds, šāda apmetne, kur homoseksuāļi tiek aizvesti un spīdzināti, arī ģimenes nogalina Uh, šos homoseksuāļus, lai visa ģimene netiktu ieslodzīta un tiek runāts par goda noziegumiem, bet kad tiek jautāts, kur tad ir atbildīgās personas Čečenijā, bet mm, uh, viņi teica, ka nekas tāds nemaz nav iespējams, jo uh, homoseksuāļi nav un varētu par to pasmaidīt, ja vien nenāktu vēmiens par to visu. Visi šie potenciālie upuri vai kas jau ir upuri, viņiem ir palikuši tikai mēs, lai izdzīvotu. Es vērtības liek mums nebūt akliem un kurniem. Mums ir jā, pie, jāsniedz ārkārtas eh, steidzamības vīzas, kā to dara Kanāda. Nav laika runām, bet ir jāķers pie darbiem. Uh, thank you. Uh... Un tagad ir pienācis laiks brīvā mikrofona procedūrai. Pirmais runātājs būs Pauš Pišela kungs uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties visiem, kas šeit ir izteikušies, un noskaņojums ir skaidrs, tiek nosodīta situācija Čečenijā, tiek nosodīta situācija, kādā ir homoseksuālā minoritāte. Šie cilvēki tiek nevien diskriminēti, bet viņiem tiek izteikti draudi un viņi zaudē dzīvību. Man ir prieks par to, ka arī komisārs atzīst situāciju, mums ir jāveic konkrēti pasākumi, Tomēr esmu skeptiski noskaņots. Es nedomāju, ka Putina režīms patiešām analizē situāciju un ka Putina režīms eh, apzina reālos notikumus Čečenijā. Es domāju, ka mums šiem cilvēkiem vajadzētu piešķirt vīzas un patvērumu. Mums vajadzētu atbalstīt arī neatkarīgos žurnālistus, kas ziņo par šādu situāciju Krievijā. Paldies! Nākamā runātāja Šlaimnas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Zināšanas. Uh, informācija par uh, notikumiem Čečenijā, kad tiek apcietināti un spīdzināti simtiem cilvēku, kas tiek uzskatīti par homoseksuāļiem, šīs ziņas eh, ir tīrs ļaunums, kas mūs atgriež atpakaļ mūsu vēstures eh, tumšajos gadsimtos. Un tas notiek ar kaimiņu valstu atbalstu. Mums ir eh, jāaizsargā LGBTI kopiena ar visiem pasākumiem, kas ir mūsu rīcībā, lai varētu pielikt punktu šīm šausmām. Rīt ir starptautiskā diena cīņai ar homofobiju, un uh, šie notikumi skaidri parāda, cik svarīga ir šī diena. Tiek rīkoti pasākumi, un mums ir jācīnās par cilvēku tiesībām jo te patiešām ir runa par pamata cilvēku tiesībām, kas ir mūsu savienības pamatā. Paldies, un tālāk vārds eh, nākamajai runātāji Bečeras kundzei. Paldies priekšsēdētāji, komisāri. 2013. gada pret homoseksuālās propagandas likums, ko pieņēma Putina administrācija, ir viens no iemesliem, kāpēc Kadīrova administrācija rīkojas šādi. Un mums joprojām ir jākritizē šādas pieejas, uh, starptautiskās prethomofobijas dienas priekšvakarā. Es aicinu iesniegt petīciju starptautiskajā krimināla tiesā un sodīt administrāciju par uh, homoseksuāļu vajāšanu un sodīšanu, un visiem uh, prezidenta līdzzinātājiem arī vajadzētu tikt sodītiem. Madride miljoni rīt aicinās rīkoties un dekriminalizēt homoseksualitāti. Paldies, un tālāk vārds Kastaldo kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija, par kuru mums ir ziņas Čečenijā, ir ļoti satraucoša. Tiek ziņots par patiešām smagiem notikumiem, par uh, smagiem apstākļiem, kādos tiek turēti arestētie homoseksuāļi, arī par noziegumiem un uh, cilvēku nogalināšanu. Nemaz nerunājot par to, ka viņus uh, vajā viņu pašu ģimenes. Jo tās vēlas sargāt savu godu. Kadīrova kunga rīcība un arī Čečenijas administrācijas rīcība ir nepieņēmama un uh, šāda rīcība nav valsts vīra cienīga. Mēs aicinām arī Krieviju izmeklēt situāciju. Krievijai vajadzētu aizsargāt upurus, šīs situācijas skartos cilvēkus, un viņiem ir jānonāk vietā, kur viņi var dzīvot drošībā. Paldies! Un visu beidzot, augstās pārstāvis Mogherīnī vārdā komisārs Stilianīdis kungs. Vārds jums. Priekšsādātāji, godātie kolēģi, paldies par uh, jūsu izteikumiem šovakar. Un tas, ko es šeit redzu, ir vienprātība šajā svarīgajā jautājumā. Mēs visi esam nobažījušies par to, kas notiek Čečinijā, Mēs visi esam viensprāts, ka šis jautājums ir pilnīgi nepieņemams. Un es personīgi uzskatu, ka šādu notikumu iespējamība ir uh, kauns. Ir kauns, ka mums ir vēl jārunā par šādu situāciju 21. gadsimtā. Vardarbība pret LGBTI kopienu ir aktualizējusi satraucošo cilvēktiesību situāciju šajā Krievijas teritorijā. Mēs turpināsim darbu kopā ar dalību valstīm, lai nodrošinātu atbalstu upuriem un izdarītu spiedienu uz Krievijas eh, administrāciju, lai nodrošinātu taisnīgumu upuriem. Lūdzu, ņemiet vērā ka daži no mūsu kopīgajiem centieniem būs konfidenciāli un eh, to norisē būs vajadzīga pacietība. Mēs visi cenšamies palīdzēt, taču mēs nevaram publiski runāt par visu, kas tiek darīts. Dažos gadījumos efektivitāte ir svarīgāka par publicitāti, un tas ir tāpēc, ka ir jāsargā iesaistītie cilvēki. Es vēlos to norādīt, jo es zinu par dažiem konkrētiem gadījumiem. Noslēgumā vēlos paust to, cik es augstu vērtēju parlamenta lomu šā jautājuma aktualizēšanā. Mums ir jāturpina šī cīņa, lai mēs parādītu mūsu gribu un mūsu pārliecību par to, ka ir jāsargā LGBTI kopienas tiesības. Paldies! Pateicos! komisāru kungam, jo īpaši par jūsu sacīto par mūsu pienākumiem un mūsu lomu Eiropas parlamentā. Tātad pateicos komisāru kungam un ar šo es noslēdzu diskusiju par šo jautājumu. Esmu saņēmis sešus rezolūcijas projektus no sešām lielākajām politiskajām grupām. Balsošana no